rīt. Austrijas kompetentās iestādes man ir nodevušas lūgumu, lai atceltu parlamentāro imunitāti Hansam Petram Mārtinam atbilstoši 6.2 punktam mūsu reglamentā. Šīs pieprasījums tiek nosūtīts juridisko lietu komitejai.